pozitīvs, tas ir pozitīvs zīme Ukrainas virzībai ceļā uz Eiropas Savienību. Tas nozīmē lielāku integrāciju Ukrainā attiecībā uz biznesu jomu. Un e, tas noteikti Ukrainu mudinās e, turpināt e, veikt institucionālās reformas, kā arī tiesiskuma uzlabošanu, kā arī biznesa vidas uzlabošanu. Tad tas ir svarīgs um, uzdevums uh, iepazīstināt ar šo te brīvās tirdzniecības uh, nolīgumu, un mums ir uh, izcili um, paneļu dalībnieki. Pēdējo nedēļu laikā ir bijuši daudzi notikumi, un mēs virz, virzamies pretī tirdzniecības nolīgumam. Mūsu vidū ir Karels de Guhs, kā arī Andris Prievs, Kļījujevs. Eh, Ukrainas eh, premjerministra vietnieks. Paldies, ka ieradāties. Un kā jūs zināt, tad attiecības ar Ukrainu ir viena no uh, polijas prezidentūras prioritātēm padomē. Un mēs esam iepriecināti, ka mūsu vidū ir arī uh, Marcina Koroleca kungs, kurš ir uh, polijas ekonomikas ministrijas apakšsekretārs. Paldies, ka ieradāties. Un visbeidzot. Mūsu pēdējais eh, viesrunātājs eh, ir ļoti pazīstams polijas eh, profesors, akadēmiskais eksperts, profesors Dabrovskis. Viņa ieguldījums piedāvās eksperta viedokli, un es ierosinu ka mēs sadalām mūsu semināru divās daļās. No sākuma mēs klausīsimies eh, mūsu eh, politiskajos eh, paneļa dalībniekos, un pēc tam būs diskusijas. Bet otrajā daļā būs mūsu eksperta uh, Dabrovska prezentācija. Un uh, kūnā uh, sesijā piedalīsies profesors Vita uh, ba Balašs, kurš ir uh, DigiTrade uh, um, pārstāvis. tā būs jautājuma atbilžu sesija. Eh, Bijumās valodas, valoda režīms eh, sanāksmē ir, ir ierastās eh, Sabiedriskās tirniecības komitejas valodas, kā arī ukraiņu valodas. Ukraiņu valoda. Ņemiet vērā, ka mūsu sēde tiek translēta internetā kā parasti. Un tagad uzreiz dosim vārdu Degukta kungam, kurš mūsu komitejā regulārs viesis. Paldies, ka ieradāties. Eh, es jums dodu eh, vārdu. Thank you, uh, Paldies, eh, Marērs kungs. Paldies, Kuļujēva kungs, Marovska kungs. Dargie parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Pirms 20 gadiem Ukraina tad, kļuva neatkarīga Un tas bija vēsturisks brīdis Ukrainai, kā arī visai Eiropai. Šodien, 2009. gadā, mūsu priekšā ir vēl viens ļoti svarīgs brīdis Ukrainas ekonomikā. Tiks noslēgts ļoti svarīgs darījums ar Eiropu. Tātad tiks noslēgts brīvās tirdzniecības nolīgums, kas ir daļa no asociācijas nolīguma un šis eh, nolīgums eh, sniegs eh, plānus ekonomiskajām reformām, lai palīdzētu īstenot arī šīs reformas. Šis darījums palīdzēs attīstīt tirniecības līmeni, investīcijas un izaugsmi. Līderi atklās Ukraiņiem, jaun, Ukraiņiem jaunas ekonomiskās iespējas, un būs iespējams integrēt viņu ekonomikas, radot jaunas iespējas Ukraiņai kā arī Eiropas operatoriem visos ekonomikas sektoros. Īsumā šis uh, nolīgums uh, ir ceļš uz um, Ukrainas uh, bagātību nākotnē. Eiropas Savienība ir apņēmusies atbalstīt savus austrumu kaimiņus, lai viņas panāktu izaugsmu. Mūsu pieredzē tad brīvās tirdzniecības attiecības ir izvēles eh, ies, eh, instruments, lai atbilst, atbalstītu mūsu partnerus. Un mūsu brīvās tirdzniecības eh, zonas ir lieli ieguldītāji ekonomikas modernizēšanā un kapitāla uh, ieviešanā. Uh, tirdzniecības zona ir daļa no uh, Ukra Ukrainas brīvās tirdzniecības nolīguma un tā, tā ir daļa no mūsu atbalsta mūsu austrumu kaimiņiem. Austrumu uh, eh, partnerības uh, nolīguma dalībnieki ir apņēmušies eh, noslēgt, uh, tad veicināt politisko integrāciju. Asociācijas nolīgums ar Ukrainu, to skaitā arī uh, tirensības zona, ir pir pirmais šāds nolīgums Eiropas kaimiņattiecību politikā. Un tāpēc es ar īpaši lielu prieku jūs šodien informēju, ka vakardien vakarā uh, Eh, Kļujeva eh, kungs un es, mēs panācām vienošanos par visiem elementiem eh, šajā tirniecības nolīgumā. Mums joprojām ir jākonkretizē daži tehniski aspekti, bet mēs noslēdzām vienošanos. Un tagad Ukrainas valdībai ir jārada politiskie apstākļi, lai tas varētu viss realizēties. Un es eh, ceru, ka tas pēc iespējas drīzāk arī notiks. Tirzniecības uh, eh, nolīgums mums eh, ļaus tehniski noslēgt asociācijas nolīgums, tas skaitā arī šo te uh, tirzniecības zonas nos, nolīgumu līdz gada beigām. Protams, ņemot vērā, tad, ka būs tādi politiskie eh, nosacījumi, lai šis eh, eh, darījums faktiski varētu tikt noslēgts. Un par ko tad īsti mēs runājam, vedam sarunas? Šie te brīvās tirniecības nolīgumi paredz preču un pakalpojumu tirgus atvēršanu, bet šīs sarunas iedaudz tālāk. Mums ir jārisina arī tad, tad, robežu jautājums, lai veicinātu tirdzniecību, piemēram, lai eksportētāji uz Eiropas Savienību. Tad Ukrainas piena ražotājiem ir e, jāmaksā ievada mu, muita. Un e, tad ir labi, ja šīs ievadmuitas tiek e, atceltas, bet ir svarīgi, lai Ukrainas ražotāji, piena un lielopu gaļas ražotāji tad ievērotu Eiropas Savienības standartus. Un mums ir jārisina arī šādi jautājumi. Ukrainas noteikumi standartiem ir jākļūst eh, savietojamajiem, savietojamiem ar Eiropas Savienības eh, standartiem. Tā ir ļoti svarīga eh, sadaļa, lai tuvinātu likumdošanas. Tas nozīmē, ka Ukrainas ražotājiem būs jāievēro standarti un tad jāievēro pašas Ukrainas noteikumi. Un importa ievedmūtas atcelšana nozīmē, ka barjeras Um, tad, tad, pie, um, tad Eiropas tirgum tad būs brīva. Un šis te, um, nu, nu, nolīgums būs īpaši plašs, uh, tiks iekļauts arī tādas tēmas kā konkurence. Un tas nozīmē, ka noteikumi un standārti un arī uh, praksē, uh, tad valsts iepirkumā, tas viss būs Mm, tad Ukrainā pietiekami līdzīga Eiropas Savienības eh, standartiem. Un šādā veidā Eiropas Savienība eh, tad de, veic eh, īpašu deintegrācijas pasākumu savā uh, tirgū. Un Eiropas Savienība pirmo reizi uh, noslēdz šādu ekonomiskās integrācijas apjomu līgumu. Un tāpēc šis eh, nolīgums ar Ukrainu ir eh, tad, DCFTA, tad Deep and Comprehensive, eh, dziļš un visaptverošs. Ko tas nozīmē Ukrainas biznesa vidē? Mēs vēlamies radīt modernu, pāredzamu vidi patērētājiem, investētājiem, kā arī uzņēmējiem abos tirgos šis te, eh, process, eh, tad noteikumu modernizēšana, tas um, Ukrainai ļaus uh, veikt uh, atbilstoši tirdzniecības reformas. Un uh, šie noteikumi uh, brīvās tirdzniecības uh, no, nolīgumā sniegs uh, konkrētus plānus, lai Ukraina uh, uzlabotu savu uh, likumdošanas vidu. Uh, tiks uh, izveidota uh, tāda vide, lai operatori zinātu, kādi noteikumi tiks izveidoti. Uh, um, tad tuvinoties Eiropas Savienībai. Stabilitāte, eh, pārskatāmība, riska samazināšana - tie ir svarīgākie vārdi eh, modernajam investoram. Mēs visi zinām, ka Ukrainai nepieciešama lielākas investīcijas, lai restruktūrizētu tās ekonomiku. Un mēs visi zinām, ka kapitāla tirgi ir ļoti tad, eh, svarīgi šajos grūtajos ekonomiskajos apstākļos. ir jāveic reformu process un paaugstinot uzticamību šim procesam, e, tiks atvērtas durvis e, Eiropas Savienības investoriem. Dāmas un kungi, Eiropas parlamentā man nevienam nav jāatgādina, ka mūsu uh, e, tirniecības attiecības darbojas mūsu kopējās uh, attiecībās ar Ukrainu. Nesenie notikumi Kievā ir uh, likuši apšaubīt visas sarunas, bet uh, kā teica eh, Eštons kundze pagājušā nedēļā, mums būtu jāturpina runāt un jānoslēdz tirdzniecības nolīgums kā, eh, kā, kā daļa no eh, asociācijas nolīguma. Un kad mums būs izveidots nolīgums, un tas būs mūsu priekšā, un, un nu, šodien tas tā arī ir, tad mēs zināsim, kas ir iespējams un kas var tikt zaudēts. Kā jau es no sākuma pieminēju, Eh, vienošanās, kur panācām vakardien, eh, tā mums vajadzētu tehniski ļaut noslēgt asociācijas nolīgumu. To skaitā arī eh, brīvās tirniecības nolīgumu līdz gada beigām, līdz ar to mums sniedzot skaidru ainu. Un tad mēs skatīsimies, ehm, kā viss tālāk attīstīsies. Dāmas un kungi, mēs ar Kļievu ļoti labi zinām, ka mēs ner nerunājam par šīm tirdzniecības attiecībām vakumā. Šie ir sarežģīti laiki globālajai ekonomikai. Un ekonomiskā um, atvesļošanās nav stabila. Pēc desmit gadu uh, smaga darba ir notikusi uh, pauze, bet Eiropa ir aktīva savā atbildē. Mēs eh, vēlamies eh, cīnīties pret protekcionismu. Eh, pirms pāris dienām Eiropas komisija publicēja tās jaunāko monitoringa ziņojumu par tirdzniecības ierobežojumiem. Iepriekšējā gada laikā ir ieviesti 104 jauni tirdzniecības ierobežojumi ar Eiropas Savienības tirdzniecības partneriem. Ekonomiskā atvesļošanās daudzās valstīs Eh, ir noteikusi to, ka tikai 17% tātad, mm, no visiem pasākumiem, kas ir eh, ieviesti eh, no krīzes sākuma, ir arī realizēti, un 20 uh, locekļi ir, ir tātad arī dažādi svarīgi ierobežojumi valsts iepirkuma ziņām. Eiropas Savienība turpinās atgādināt tās tirniecības eh, partneriem eh, par eh, tirniecības saistībām. Dāmas un kungi, mēs ar Kļuļevu kungu vēl, vēlamies uzlabot biznesa vidi. Un mēs tad cīnīsimies pēc šiem protekcionismu spēkiem. Un ir ļoti svarīgi, ka ekonomisko grūtību laikā Eiropā ir pietiekami daudz drosmes tad neatkārtot šīs te protekcionistu mm, par, paraugu. Jo mēs zinām, eh, kādu risku tas var radīt. Un tā vietā mēs vēlamies eh, sniegt eh, iespējas brīvai tirzniecībai. Un mēs centīsimies tad, attīstīt tirzniecību par spīti ekonomikas grūtībām. Un tieši dēļ šīm grūtībām eh, Eiropai pēc, eh, ir vēl vairāk nepieciešama brīvā tirdzniecība. Un tirdzniecības eh, sarunas ar Ukraiņu ir ideāls pie, piemērs, kad uzvar abas puses. Un šis te um, brīvās tirdzniecības nolīgums, kur mēs paredzam asociācijas nolīgumu kontekstā, Eh, tas būtu ekonomiski izdevīgs gan Eiropas Savienībai, gan Ukrainai. Un tas uh, atvērtu abus tirgus, tas modernizētu un diversificētu Ukrainas ekonomiku. Un kas ir vēl svarāk, svarīgāk, tas būtu uh, kā, mm, tāds, mm, tā būtu kā ceļazīme virzībā uz Eiropas standartiem. Es ceru, ka nākamajās dienās un nedēļās uh, tad, tiks, tad, um, politiskā vidi tiks atbilstoši pielāgot. Paldies par uzmanību. Thank you, Commissioner. Tātad eh, tirzniecība un pakalpojumi, aizsardzība, konkurētspēja, kā arī eh, status palīdzība. Tātad eh, viss šīs problēmas, un mēs risinam tās, kā arī publiskie iepirkumi un tehniskie aspekti. Protams, ne jau visas problēmas mēs varam izris, risināt. Mēs ticam, ka šeit būs noteikts pārejas periods, ņemot vērā uh, tirzniecību ar uh, um, precēm, kā arī pakalpojumu tirzniecību. Mēs, protams, uh, turpināsim strādāt, lai Ukrainas tiesību aktus uzlabotu. Mēs, protams, arī saprotam, ka rezultāts jebkurās sarunās ir savu veidu kompromiss ka arī diplomātijas vēsturē jūs nevarēsiet atrast uh, tādus gadījumus, kur eh, sarunās, uh, kur saruna rezultāts būtu tā sākotnējā pozīcija. Tātad visas sarunas ar Eiropas Savienību ir ļu, mani apmierina. Un šajā kontekstā es vēlētos uh, pateikties komisāram Degukta kungam. Tātad vispārējo um, rezultātu priekšrocības ir uh, abām pusēm uh, ļoti labas, un es vēlos arī uzsvērt integrāciju, tātad Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā, kā arī Eiropas uh, Savienības attīstība. Ukrainā tā, varētu būt tagad pieeja Eiropas Savienības tirgumu, un, protams, Eiropas Savienībai arī būs savas priekšrocības, kur attiecīgi būs um, Ukrainas tirguma pieeja kā arī cilvēku kapitāls, kā arī industrializācijas resursi un kapitāla resursi, kā arī aptuveni ārējā tirzniecība eh, sastāv 30%. Un šis nolīgums mums arī palīdzēs risināt vairākas problēmas, kā piemēram, kas attiecās uz Ukrainas eksportētājiem, kā arī attiecībā uz Eiropas Savienību. Kā jau Eiropas komisija to teica, sarunās ar Ukrainu Eiropas Savienībai ieteica, ka ir nepieciešama visaugstākās liberalizācijas līmenis. Mēs ceram, ka mēs to arī īstenosim un ka muitas jautājumi arī tiks atrisināti. kas arī attiecīgi veicinās importa palielināšanu kā arī ātru industrijas attīstību. Mums ir, protams, vairāki ambiciozi uzdevumi, lai mēs sasniegtu šo eh, veiksmīgo rezultātu. Un ja mēs ieviesīsim šo nolīgumu, harmonizējot, pietuvinot mūsu tiesību aktus, kā arī dažādas sistēma, eh, sistēmas eh, reformas ir nepieciešams. Runājot par Ukrainas pusi, Ukraina, uh, Ukraina patiešām veic tagad attiecīgas reformas, uh, kas, arī, uh, ko, kas tiek arī uzskaitīts šajā nolīgumā. Ņemot vērā asociācijas nolīgumu, būs atkal jauns posms attiecībā uz uh, tiesību aktu harmonizāciju, un mēs arī sāksim attīstīt plānus, lai pielāgot mūsu tiesību aktus attiecīgajās jomās un uh, ņemot vērā to, ko mēs arī jau norunājam šajā nolīguma sarunās. Tātad nākamie soļi, kas ir Ukrainas valdības uzdevuma darba kārtībā. Tātad šī gada vasarā mēs pieņēmām vairākus pasākumus, lai nodrošinātu priekšrocības labumus, kas attiecās uz šo nolīgumu, un šie soļi arī atrisinās vairākas problēmas, uh, kas attiecās uz pārtiks produktu kvalitāti, kas tiek importēti, un mēs būt, ieviešam jaunus tātad Eiropas Savienības standārtus, tātad arī par mēs palielinājam ārējo investīciju apjomu, kā arī uzlabojām muitas politiku kā arī konkurētspēju mēs palielinājām tieši attiecībā uz Ukrainas uzņēmēm. Ja mēs runājam par brīvās tirdzniecības zonu, tad mums ir jāņem vērā ne tikai ekonomikas faktori, bet arī politiskie. Ukraina, neskatoties uz dažām problēmām, Eiropas, um, Ukraina tiešām vēlēs pievienoties kur, valstīm, kur ir sasnieguši augstu līmeņu demokrātiju un uh, labklājības līmeni. Ukrainai ir kopīga vēsture, kopīga vērtības ar Eiropas Savienības valstīm, un uh, noslēdzot šo nolīgumu, mēs, mēs veiksim ļoti nozīmīgu soli, lai pietuvinātos Eiropas Savienībai, un mēs arī par, pateicamies par jūsu palīdzību. Paldies! Liels paldies! Uh, Uh, aplausi uh, runā skaļāk par vārdiem. Paldies! Tagad uzklausīsim Eiropas Savienības padomas Polijas prezidentūru, jo tā ir tiešām uh, devusi lielu politisku ieguldījumu, lai stiprinātu Eiropas Savienības austrumu partnerību, un šie panākumi ir arī Polijas uh, parlamenta, eh, Polijas prezidentūras eh, nopelni un vārds ir Korolēts kungam, kurš ir eh, valsts sekretāra vietnieks. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlu uzteikt sarunu vedējus. Tie ir uh, komisārs De Guhts un vicepremjers Klūjevs. Pateicos, ka jūs uzaicinājāt mani šodien uz šo sanāksmi. Mēs esam saņēmuši ļoti labas ziņas par to, ka saruna process ir pabeigts. Pēdējo dienu politiskie notikumi, manuprāt, šīs sarunas un arī sarunas par asociācijas līgumu uh, Uh, nostāda jaunā kontekstā. Ir nepieciešams radīt politiskus nosacījumus, lai mēs varētu apstiprināt šo nolīgumu. Mūsuprāt, sarunu procesa noslēgšana starp Eiropas Savienību un Ukrainu par brīvās tirzniecības nolīgumu Un šī dokumenta apstiprināšana augstākā līmeņa tikšanās laikā Kijevā šā gada decembrī būs svarīgs solis, lai izpildītu austrumu partnerības mērķi. Polijas prezidentūra vēlas nodrošināt stabilu politiku kaimiņu attiecību jomā dienvidu un austrumu virzienā. Uh, Un viens no svarīgākiem veidiem, kā nostiprināt izniecības līgumu, ir uh, paš, plašs visaptverošs tirzniecības nolīgums. Tas ir vērsts nekai, ne tikai uz tirzniecības barjeru likvidēšanu, bet arī regulatoriem jautājumiem, tādiem kā Eiropas Savienības noteikumu, robežu un uh, muitas nosacījumu konkurentu te konkurences uh, noteikumi un valsts iepirkums. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka Ukraina ir vis tālāk pavirzījusies integrācijā ar Eiropas Savienības uh, struktūrām, ja salīdzinām to ar citām austrumu partnerības uh, valstīm. Ukraina ir guvusi panākums ekonomikas integrācijā arī pasaules līmenī. To apliecina valsts dalība Pasaules tirzniecības organizācijā kopš 2008. gada. Ukraina arī pakāpeniski saskaņo savas uh, tiesiskās normas ar Eiropas Savienības normām un standartiem. Un es varu minēt šeit uh, konkrētus piemērus arī attiecībā uz uh, ESAU normu saskaņošanu. Uh, Ukraina ir uh, ratificējusi konvenciju par starptautis, starp, savstarpējo juridisko palīdzību, uh, administratīvo sadarbību muitas jautājumos un arī noteikumus par starpnacionāliem uzņēmumiem. Tāpat Ukrainas varas iestādes ir ieinteresētas sākt darbu par SAO konvencijas pārņemšanu un ieviešanu cīņai pret ļaunprātīgu varas izmantošanu, jeb uh, pret korupcijas konvenciju, kā to sauc uh, SAO žargonā. Mums ir uh, liels prieks par to, ka Ukraina ir iesaistījusies aktīvi e SAO darbā un ceram, ka šī sadarbība turpināsies arī turpmāk un padziļināsies. Esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienība un Ukraina būs ieguvējas uh, no šī asociācijas un brīvās tirzniecības nolīguma noslēgšanas kas uh, liek pamatu Ukrainas pastāvīgai un pakāpeniskai integrācijai Eiropas Savienības tirgū, uh, likvidējot šķēršļus brīvai uh, pakalpojumu un preču apritei un investīcijām. Tiek radīti labāki nosacījumi uzņēmēji darbības attīstībai, Galvenie ieguvēji būs patērētāji, jo viņiem būs pieejamas drošākas preces, būs arī augstāki intelektuālā īpašuma radīšanas standarti iedibināti šī nolīguma rezultātā Eiropas Savienībai būs piekļuva tirguma, kurā ir aptuveni 50 miljoni patērētāju mēs varēsim īstenot investīciju projektus tādas valsts ekonomikā, kur šogad izaugsmes rādītāji varētu sasniegt 5% no IKP. E, Ukrainas tirgus uh, izmērs varētu uh, nodrošināt Eiropas Savienības uzņēmumiem uh, e, ievērojamu peļņu un izaugsmes potenciālu. Savukārt Ukrainai piekļuve Eiropas Savienības tirgumu, ieviešot caurskatāmus uh, uzņēmēju darbības nosacījumus, arī var piesaistīt uh, lielākas ārvalstu investīcijas, ir tīpaši infrastruktūras projektos. tirgus uh, atvēršana un jaunu standārtu un normu ieviešana būs uh, revolucionāri savā būtībā. Un uh, tas pats sakāms par uh, ESAU normu ieviešanu Ukrainā. Uh, tirzniecības uh, nolīguma normas ir uh, precizētas, lai nodrošinātu uh, sadarbību un tiks parakstīts arī nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību par investīciju aizsardzību. Palūkojamies uz pēdējo desmit gadu pieredzi, varam secināt, ka integrācija iekšējā tirgu ir labākais veids, kā nodrošināt stabilitāti un izaugsmi. Tādēļ varam teikt, ka Ukrainas ekonomiskā integrācija ir gan Ukrainas, gan Eiropas Savienības interesēs. Liels paldies! Liels paldies, ministra kungs! Līdz ar to esam uzklausījuši mūsu divus uh, viesrunātājus. Mūsu rīcībā ir vēl dažas minūtes, jo komisāram Guhtam pavisam drīz būs jādodas prom. Un tagad mums ir paredzēts laiks, lai deputāti no mūsu komitejas varētu uzdot jautājumus. Ierosinu uzdot vispirms īsus telegrāfiskus jautājumus komisāram uh, de Guhtam un uh, došu vārdu Zaļeska kungam, kurš ir mūsu referents uh, šajos jautājumos. Lūdzu. Liels paldies! Paldies priekšsādātājai! Vēlos sirsnīgi sveikt Degukta kungu un Klūjeva kungu mūsu vidū. Uh, Un vēlos pateikties mūsu priekšsēdētājiem par to, ka viņš ir organizējis šo semināru. Mans jautājums ir saistīts ar tirdzniecības attiecībām. Saistībā ar brīvās tirdzniecības nolīguma uh, starp Ukrainu un Eiropas Savienību parafēšanu, kas paredzētu pavisam drīz, uh, es gribētu pievērsties arī tām, ka šāds nolīgums starp Ukrainu un Krieviju jau ir parafēts otrdien. Kā šie divi nolīgumi, kas drīz stāsies spēkā, es ceru, kā tie ietekmēs uh, savstarpējās tirzniecības attiecības un arī Eiropas Savienības ekonomiku. Paldies, vai vēl kādi citi komitejas deputāti vēlas uzstāties Džordžs Kutaš, Hermuts Šolts, Helmut Lūdzu, vārds jums. Tankā pozicinā. Lielas paldies, priekšsēdētāji kungs godājumais Kljovkungs, komisār. Es domāju, ka mums ir diezgan um, um, ļoti noslogot darba kārtība, lai sasniegtu šo brīvās tirzniecības nolīgumu. Un es vēlētos uzdot jautājumu, kādas ir attiecības starp asociācijas nolīgumu un brīvās tirzniecības nolīgumu. Vai jūs, jums ir uh, um, viedoklis par to, vai, vai vienot uh, sapratne par šo uh, asociācijas nolīgumu un šo, šis nolīgums starp ekonomisko sadarbību. Vai jūs varētu paskaidrot, kāda ir attiecīga šī situācija ar šīm attiecībām? Es arī vēlētos uzdot vēl pāris jautājumus, bet es saprotu, ka ir uh, ļoti mazs laiks Vai jūs varētu man dot piemēru par to, kā jūs esat sasnieguši šo te nolīgumu attiecībā uz šo jomu? Paldies! Uh, Klujev kungs var palikt ilgāk pie mums, līdz ar to varēsim uzdot viņam jautājums arī pēc tam, kad Guhta kungs būs devies prom. Tiešām te Guhta kungām ir palikušas vēl pāris, nu, varbūt desmit minūtes, bet ne vairāk. Tagad Pavels Kovaļs vēlas uzdot jautājumu. Viņš ir Eiropas Savienības parlamentārās delegācijas Ukrainā vadītājs. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos pievienoties tam jautājumam, kas nu patika uzdots. Es vēlētos, lai jūs mums sniegtu precīzu informāciju par to, kādi šķēršļi vēl ir palikuši no Ukrainas un Eiropas Savienības puses uh, asociācijas līguma noslēgšanai, lai mēs varētu šajā galotņu tikšanās reizē arī parafēt uh, asociācijas nolīgumu. Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas uzdot jautājumu. Es tad došu Adriānam Sebastianam vārdu, viņš arī ir mūsu parlamenta deputāts. Paldies, Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, paldies par jūsu uzstāšanos. Tā bija tiešām izcila. Jūs norādījāt, ka nestrādājat vakumā. Protams, jūs minējāt krīzi, jā, tiešām tā tas ir, bet vai nevā, jūs neaizmirstat arī konkurenci, un šeit es domāju konkurenci starp Eiropas Savienību un citiem piedāvājumiem, piemēram, Krievijas piedāvājumu noslēgt tirzniecības nolīgumu. No un vai tādēļ mums nevajadzētu virzīties uz priekšu straujāk, noslēdzot visus nolīgumus, kas ir paredzēti ar Ukrainu, lai nodrošinātu, uh, ka Ukraina vairāk orientējas uz mums. Un jūs teicāt, kad politiskais konteksts mums to ļaus, mēs noslēgsim šo nolīgumu. Es gribētu uh, Uh, jautāt, vai jums nešķiet, ka politiskais konteksts patiesībā norāda to, ka mums absolūti ir nepieciešams noslēgt šo nolīgumu par spīti varbūt tieslietu domstarpībām, kas mums pastāv, un tas varētu kļūt par piemēru tam, kā mēs varētu veicināt uh, tieslietu sistēmas uh, tuvināšanos Eiropas Savienības normām arī Ukrainā. Paldies! Uh, paldies, komisāra kungs, ka jūs vēl atlicinājāt nedaudz laika, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Paldies, prezidē kungs, dāmas un kungi! Uh, NVS valstis, to skaitā arī Ukraina Protams, viņām ir tiesības eh, noslēgt brīvās tirdzniecības nolīgumus, vadoties pēc ekonomikas prioritātēm, to skaitā arī vadoties pēc citiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Mēs noslēdzam eh, šo nolīgumu ar Ukrainu, Bet mēs noslēdzam eh, šos BTN arī ar citām valstīm, mm, tad pagātnē un arī nākotnē mēs noslēgsim šos nolīgumus Ukraina neatkarīga valsts, un viņa ziņā ir nolēmt, kādus brīvās vienniecības nolīgumus viņi vēlas noslēgt. Un mums vajadzētu ņemt vērā, ka Eh, visas šīs NVS valstis, eh, tajās jau eh, pastāv divpusēji BTN tīkls kopš padomju savienības laikiem, un tagad tas viss balstās uz modernizētiem nolīgumiem. Tā ir, ka Krievija ir parakstījusi brīvās tirdzniecības nolīgumu ar septiņām bijušajām padomju republikām, kas um, viņas atbrīvos no vairāku preču eksporta un importa tarifiem. Uh, Eh, par to tika ziņots, eh, tas notika Pēterburgā. Eh, tad parastai valsts ir Ukraiņa, Baltkrievija, Kazahstāna, Armēnija, Moldova, Kirgikstāna un Taģikstāna. Mums nav detaļu zināmas par šiem darījumiem, noslēgtiem nolīgumiem, un mēs nezinām, kādas tieši preces tiks iekļautas, bet šīs preces šie nolīgumi ir atšķirīgi no tiem, kurus mēs slēdzam ar Ukrainu. Un ir paredzēts, ka līdz gada beigām Uzbekistāna, Azerbaidžāna un Turkmenistāna varētu pievienoties šim nolīgumam. Šos eh, BTN ir jāratificē parlamentam un ir valsts, kuras eh, ir eh, tos parakstījušas pirms eh, tie stājas spēkā 2012. gadā. Tāda ir situācija, un es eh, neredzu nekādas eh, problēmas šajā ziņā. Turklāt arī tas, ka BTN būs daudz dziļāks par tiem, kāda ir noslēgta starp NVS valstīm. Attiecībā uz asociācijas nolīgumu un uh, brīvās tirdzniecības nolīgumu, tad BTN ir daļa no asociācijas nolīguma un asociācijas nolīgums ir eh, jāfinalizē pirms uh, eh, BTN var tikt parakstīts. Eh, tā tas tiek darīts vienmēr, un tad, tad mēs šeit neizgudrosim jaunu praksi. Asociācijas nolīgums ir atbildība, tad sarunas par to ir atbildība. un tā ir uh, eh, Ketrīnas Eštonas uh, eh, atbildība. Bet, protams, ka divās tirdzniecības nolīgums ir tāds kā liels pamatakmens šajā asociācijas nolīgumā. Uh, faktiski, tad, tad, tad asociācijas nolīgums ir tāds kā jumts šim te BTN mājai. Mēs centīsimies uh, pabeigt eh, darbu pie asociācijas nolīguma līdz gada beigām, mēs kā Eiropas Savienība. Bet, kā jau es teicu, šis BTN un asociācijas nolīgums par tiem netiek runāts sev akumā, par tiem tiek runāts politiskā kontekstā. Es domāju, es ļoti skaidri norādīju savā runā, ka mums ir eh, tad, tad, eh, BTN Eh, attiecībā uz nodokļiem, tas ir jau detalizēts, bet lai šis eh, nolīgums eh, tiktu realizēts Ukrainai, būs jārada politiskie um, apstākļi. Un ja mēs viņam varam palīdzēt to darīt, tad mēs, protams, to arī darīsim. Bet mums nevajadzētu noslēpt to, kas šobrīd uh, ir klušanas akmens un iesaistītajām pusēm ir eh, tad, mm, jāiznīcina šis klupšanas akmens. Tā ir Katrīnas Eštons polska atbildība. Un arī tad, tad eh, Barozo kunga un Rompēja kunga atbildība no Eiropas Savienības puses. Tad, tad vai mums nevajadzētu eh, pasteikties, jo pastāv šī konkurence ar Krieviju? Pirmkārt, mums ir jāpanāk labs nolīgums. Tas ir svarīgi, un tas ir ļoti svarīgi esmu pārliecināts, eh, ka tas nevar tikt salīdzināts ar citiem nolīgumiem, pie kuriem mēs strādājam jau vairākus gadus. Šis ir ļoti dziļš nolīgums ar likumdošanas eh, tuvināšanu, ļoti detalizēts nolīgums. Tas ir nolīgums eh, par jaunu paudzi. Mēs, neesam, mēs nekonkurējam, mēs esam iesaistīti ātrā procesā, lai uh, ātrāk integrēt Eiropas eh, valstis. Un šis um, ātrais eh, process nozīmē austrumu um, kaimiņu valstu integrēšanu Eiropas vidē. Un es eh, domāju, ka šis nolīgums ir ļoti svarīgs pamatākmēs šādā ziņā. Un tādā veidā tas arī ir jāuzlūko. Attiecībā uz lauksēniecību ir dažādi temati ir, protams, ļoti svarīgā fitosanitārā uh, likumdošana. Tā teica uh, tad, tad uz gradāciju lauksaimniecības produktu jomā. Un, protams, ir arī nolīgumi par vairākiem uh, produktiem, par daudziem produktiem, kādi, kādi vairs netiek izmantoti. Un ir Eh, tarifu kvotas, kas nozīmē, ka ir iespēja eksportēt un em, eh, importēt un eksportēt eh, konkrēta produkta kvotu ar samazinātu tarifu. Un pārējo, pārējai produkcijas daļai tiek piemērots augstākais tarifs. Un nevajadzētu tagad iedziļināties šajos noteikumos, bet, protams, ka mm, parlamenta deputāti uh, ar tiem varēs eh, iepazīties, kad eh, tad nolīgums eh, tiks pabeigts ar šiem te konkrētajiem specifiskajiem noteikumiem. Bet es nedomāju, ka mums ir šodien jāiet līdz detaļās par šo tēmatu. And um, before giving the floor to. Tagad es dodu vārdu uh, Kļujeva kungam. Es, un tad atvadamies no Degukta kunga. Mēs domājam, ka mēs. Я хотел бы э, подтвердить. Es gribētu apstiprināt visu, kas attiecas uz uh, parakstīto nolīgumu par uh, brīvās tirzniecības uh, līgumu NVS valstu vidū. Jau daudzus gadus SV, uh, NVS valstu vidū uh, pastāv nolīgums par brīvās tirzniecības zonu, starp, tāds ir starp Ukrainu un Krieviju, Ukrainu un Moldovu, Moldovu un Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju un Kazahstānu un tā tālāk. Tā, šādi nolīgumi jau ir spēkā diezgan ilgu laiku. Un gatavojot jauno nolīgumu, tika nolēmts, uh, apkopot visus šos atsevišķos nolīgumus vienā kopīgā līgumā un to arī parakstīt. Eh, ja mēs eh, domājam par to, vai šis eh, NVS nolīgums varētu kādā veidā traucēt nolīgumu parakstīšanai ar Eiropas Savienību, var jums apliecināt, ka nekādi tas šo procesu neaizkavēs. Tālāk par lauksaimniecības ražojumiem ir paredzēta pilna liberalizācija vairumam preču un arī ir kvotas, piemēram, graudaugiem, graudiem 2 miljoni tonu, eh, cukuram un citiem produktiem. Eiropas Savienībai ir jāatcer eksporta subsīdijas tiek uh, samazinātas eksporta nodevas uh, Ukrainas ražojumiem, piemēram, uh, salpuķu sēklām, liellopiem un lauksaimniecības jomā gribu teikt, ka mums notika diezgan intensīvas debates un tās bija, šīs sarunas bija ilgas par šo jautājumu. Lauksaimniecības jautājums mēs sākām apspriest pirms trim gadiem un nonācām pie vienošanās tikai pirms trim mēnešiem. Tālāk par asociācijas uh, nolīgumu un nolīgumu par brīvās tirsniecības zonu. Uh, kā norādīja Degukta kungs, mēs esam vienojušies praktiski par visiem svarīgākajiem punktiem attiecībā uz brīvās tirzniecības zonu, bet brīvās tirzniecības zona ir asociācijas nolīguma daļa. Tādēļ uzdevums ir uh, Ukrainas pusē līdz gada beigām pabeigt arī uh, asociācijas nolīgumu sagatavošanu Nolīgums par brīvās tirzniecības zonas veidošanu, kā jau es teicu, esam vienojušies par visiem pamat jautājumiem, un tagad vēl tikai ekspertiem ir jāpabeidz tehnisko jautājumu risināšanu. Paldies! Lielas paldies! Es domāju, vai uh, Korolets kungam ir kādi komentāri attiecībā uz šiem jautājumiem, kurus uzdeva parlamenta deputāti? Es tikai piebildīšu. Kā, jā, mēs uh, sakām, ka iespējas eh, noslēgt brīvzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu un iespējams vēl kādus citus eh, liberalizācijas nolīgumus, kas ietekmētu tirzniecība, Ukrainas tirzniecība ar lielākajiem ekonomiskajiem partneriem, tad man liekas, Eh, par to būtu interesēti uh, ekonomikas uh, operatori, lai viņiem būtu uh, pieeja šai liberalizētai tirzniecībai, un tas ir viens no galvenajiem tirzniecības politikas postulātiem Eiropas Savienībā. Es domāju, ka tādā veidā tiek radīts jauns ekonomikas iespējas. Un šādā veidā mums vajadzētu uh, virzīt uz priekšu uh, ekonomiskās diplomātijas procesu ar Ukrainu. Paldies! Paldies! Mums joprojām ir palikuši pāris minūtes mūsu darba grafikā. Pirms mēs sākam otro mūsu um, viedokļu apmaiņas daļu, varbūt tomēr kādam ir kāds jautājums mūsu uh, viesim un klujiem kungam. Šeit, ka nē. Viss šāps ir mm, izgaisušas. Nē, tomēr ir kāds jautājums. Ko vēl, kungs? Es eh, vēlot, vēlētos eh, iedzināties man kādā tēmā, kas man īpaši interesē. Parlamenta deputātiem ir tiesības eh, uzdot detalizēts jautājums, vai ir kādi lielāki šķēršļi no Ukrainas Eiropas Savienības puses, lai izbeigtu sarunas par asociācijas nolīgumu vai arī nē. Man liekas, es īsti nedzirdu. Es uh, Eh, vēl, vēlos atstāt šo sanāksmi ar mierīgu sirdi. Vai es to varu darīt? Helmut Scholz. Vārds Helmutam Šulcam. <clears throat> Um, Runāšu vācu valodā. Man būtu viens jautājums gan jums, premjerministram, kā arī, protams, Polijas prezidentūrai. Un tā tad jautājums ir par intelektuālām uh, īpašumtiesībām. Ņemot vērā jau sasniegto nolīgumu situāciju, vai Ukraina uh, pievienosies tātad visi šie aspekti, lai aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas ir uh, uzsvērts tātad ši, šajā uh, nolīgumā, uh, Vai šeit um, no Ukrainas puses ir arī attiecīgi viedokļi attiecībā uz Krieviju vai arī citām uh, valstīm, NVS valstīm? Jo tomēr tas ir diezgan uh, ļoti tāds plašs izaicinājums, ņemot vērā uh, ekonomisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Ukrainu. So, Adrian Sebastian again. Uh, very, very briefly. Uh, At, tad ļoti īsi uzdošu jautājumu. Nespēlēsim nekādas spēlītas, mēs uh, visi zinām, kāda ir šķēršļi. Protams, ka mēs zinām, kāda ir. Bet uh, galvenais jautājums ir par to, kā pārvarēt šos šķēršļus. Vai to var darīt mācot ukrāņus? no Eiropas Savienības augstumiem, liekot viņiem darīt tādas lietas, eh, kādas mēs vēlamies, lai viņi darītu, vai arī mums vajadzētu viņiem ierosināt eh, sistēmu, sadarbības sistēmu. Un es eh, tagad nerunāju par tirzniecību, bet par sadarbību uh, tieslietu jomā, lai būtu uh, labāka uh, tiesību uh, salāgošana. Mēs zinām, kāda ir problēma, bet es domāju, ka uh, tad uzsverot šo uh, saikni starp tirdzniecību mēs e, dosimies tomēr nepareizā e, e, virzienā šajā sadarbībā, un mēs palaidīsim garām iespēju risināt tad, konkurences jautājums. Atvainojiet par šo um, uzstāšanos, bet man ir pilnībā skaidrs, kādi ir šie šķēršļi. Bet uh, šķēršļi arī mūsu, uh, uh, mūsu uh, prātos. Jā, jums ir taisnība un jums ir tiesības uzdot jautājumus. Lūdzu, Klieva kungs. Lūdzu, vai jūs varētu atbildēt uz jautājumu otro kārtu? Paldies par ļoti labajiem un interesantajiem jautājumiem. Man prieks uz tiem sniegt atbildes. Runājot par šķēršļiem, kādi varētu rasties um, nolīguma parakstīšanai par brīvās tirzniecības zonu un asociācijas nolīgumu, Jā, es piekrītu, ka pastāv zināmi politiski jautājumi, kas būtu jārisina tuvākajā laikā. Un Ukrainas prezidents kopā ar parlamentu arī pie šiem, šīm problēmām strādā un vēlas tās atrisināt pēc iespējas uh, ātri. Šeit ir iespējami vairāki risinājumi. Uh, un uh, ceru, ka šī problēma tiks arī tuvākā laikā atrisināta, lai nebūtu nekādu šķēršļu asociācijas nolīguma un brīvās tirzniecības zonas izveidas nolīguma parakstīšanai. Tālāk par intelektuālo īpašumu. Esam, mēs pievienojamies visām konvencijām par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Uh, šobrīd mm, beidzām darbu pie likumdošanas saskaņošanas šai jautājumā, un viss, kas attiecas uz intelektuālo īpašumu, kas ir ierakstīts uh, šajā nolīgumā, patiesībā tur ir vesela nodaļa veltīta šiem jautājumiem. Es uh, saprotu, ka jūs uh, pirmkārt interesē jautājums par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Šeit mēs radām uh, vienprātību ar de Guhta kungu. Šeit ir uh, uh, ražojumu saraksts iekļauts un arī noteikts pārējais periods, kuru laikā situācija ir pilnībā jānoregulē. Paldies! Paldies! Ir eh, beidzies, eh, pir, beigusies pirmā semināra daļa. Paldies, eh, Kļievkungs, par jūsu ieguldījumu, par to, ka diskusijas bija veiksmīgas. Tiešām paldies! Es tagad jums atvadīšos. Now, let's move on. Turpināsim darbu. Otrā semināra daļa. Mēs esam uzklāsījuši politiķus. Tagad uzklausīsim ekspertus. Nav labāka eksperta kā ļoti zinošs eksperts, kas nāk no Polijas. Es runāju par uh, profesoru Dabrovski. Viņš kādreiz bija Keisa eh, priekšstādātājs, tad uh, ek, um, mm, Sociālās un ekonomikas pētniecības centrs Varšavā. Uh, eh, Dabrovska kungs ir bijis parlamenta loceklis un ministrs uh, Polijā. Uh, Jūs esat uh, eksperts uh, Austrumēropas politikā, jūs esat ilgi dzīvojis Ukrainā un esat bijis uh, iesaistīts uh, politikas veidošanā ar austrumu partneriem jau daudz gadus. Un, ņemot vērā jūsu zināšanas, vai jūs varētu zi dalīties, uh, par jūsu, dalīties uh, par uh, informācijām par šīs te nolīguma iespējām? Paldies! Everybody. Labrīt visiem! Es eh, vēlētos eh, pateikties komitejai par šo ielūgumu šajā interesantajā seminārā. Eh, Prezentācija, ko es jums tagad sniegšu, tai šai prezentācijai arī ir dokuments sagatavots, ko es sagatavoju savu līdzautoru es vēlētos arī skaidri pateikt jau sākumā, tas tā ir būtībā, tas ir pētījums, kas tika veikts pirms uh, sēdes, un uh, tas nav tieši specifiski šai sēdē veikts, bet, nu, un šeit arī tika izmantot empīriskie dati un daži statistikas dati. Tā, tad sāksim uh, par dažiem statistikas faktiem par uh, Eiropas Savienības tirzniecību ar Ukrainu. Un šajā diagrammā mēs redzam, ka Ukrainas eksports, ko Ukrainas uh, statistikas uh, institūts ir uh, ap, apkopojušos datus. Un mēs redzam to, ka, ka Eiropas Savienība ir otrā tirzniecības partnerē aiz NVS valstīm. Un arī mēs redzam tātad šo eksportu uh, sadalījumu un par to, ka eksports ar Eiropas Savienību samazinājies ir salīdzinot ar NVS. Bet jāņem vērā to, ka uh, ši, šie dati arī mainās ņemot vērā enerģētikas resursu cenas. Un mums arī ir jāņem vērā, neņemot vērā tātad šos uh, Eiropas Savienības kandidātu valstis vai arī uh, citus tirzniecības partners, kā piemēram dažas Āfrikas valstis, ir vien, eh, dominējošie tirdzniecības partneri. Tātad runājot par ekonomiku, šeit ir eh, leģitīmas intereses, kā arī šeit ir dažādas, eh, dažādas intereses tirdzniecības kā Krievija, kā arī šeit ir subreģionāls grupas, kas ir ļoti svarīgs Ukrainai, jo ir tīpaši Ķīna, kuras uh, dalījums ir um, attiecībā uz importu palielinās. Un tagad skatoties uz uh, dinamiku par um, tirzniecībā ar Eiropas Savienību. Neskatoties uz šo nelielo stagnā, stagnāciju vai pat samazinājumu, kas sākās uh, 2000. gadā līdz pat 2008. gadam, tad uh, tirzniecības plūsma palielinājās diezgan strauji. Vairāk uh, Eiropas Savienības imports, bet tomēr diezgan strauji tas ir palielinājies. 2009. gadā. Exceptional. Uh, we... uh, bija neliels samazinājums un uh, būtībā pirmo reizi tas ir samazinājies šajā gadā. Un pēc 9. gada tātad tas ir turpinājies. Ja mēs skatāmies uz attiecīgajām precēm, ko Ukraina eksportē, tad, eh, tad būtībā dominē eh, metāla eksports. Tas ne tikai attiecībā uz Eiropas Savienību, bet arī citos virzienos. Tad mums ir dažādi jēlu materiāli un uh, um, neapstrādāt produkti, un ir tikai viens, viena produktu grupa, kas ir vairāk uh, tātad ar pievienoto vērtību, tā ir mašinērija un to uh, atribūtika. Šeit ir arī lauksaimniecības eksports, bet šeit ir ļoti liela atšķirība starp eksportu uz Eiropas Savienību vai uz NVS valstīm. Līdz pat šodienai ir diezgan skaidrs, ka Ukrainas lauksaimniecības eksports uz Eiropas Savienību ir zem uh, potenciālajiem, uh, potenciāli sasniedzamiem rādītājiem. Jo tas nozīmē, ka šeit ir tiešām tirzniecības barjeras. Skatoties uz Ukrainas importu no Eiropas Savienības, tad šeit jau ir eh, citādāka bilde. Šeit ir vairāk tāda investīcija veidā. Pieņemsim, ja mēs paskatāmies 7. Eh, gadā, tad uh, mašinērijas un uh, elektrisko uh, mašinēriju um, um, imports ir augstāks, jo krīze prūti, būtībā samazināja investīcijas, kā arī pieprasījumu. Protams, tas arī pašlaik tagad atlapst. Tātad tālāk par padziļināto un visaptverošo brīvās tirzniecības nolīgumu. Es vēlos atgādināt, pirmkārt, Eh, ekonomikas literatūrā ir dažādi veidi definīcijas. Piemēram, zinātnieki arī raksta par BTN, par paplašināto BTN vai pilnvērtīgo BTN. Tas ir diezgan mulsinoši. Ja mēs visādus zinātniskos rakstus lasām, uh, Tātad mums ir eh, dažādi jēdzieni, kā piemēram eh, vienkāršais BTN vai eh, seklais BTN. Neskatoties uz to, ka tiek mazināti tarifi, jeb noņemti tarifi, ir uh, tiek arī mazināts visādas eh, beztarifa robe, eh, barjeras, kā arī tiek veikti dažādi pasākumi, lai samazinātu tehniskās barjeras. Tas ir ļoti svarīgi elementi šajā nolīgumā, kā arī liberalizācija attiecībā uz pakalpojumiem, kas arī eh, ļoti cieši ir saistība, saistība ar investīciju režīmu. Un, lai to veicinātu, tātad šo liberalizāciju, tad eh, šie, šiem nolīgumiem parasti ir, eh, ir arī jāiekļauj ļoti eh, nozīmīgus regulējošos pasākums, harmonizāciju, apusēju atpazīstību un tā tālāk. Ja mēs skatāmies uz kaut kādu pieredzi un meklējam pieredzi, kas ir eh, bijusi iepriekš, tad praktiski pieredze ir tikai ir tirzniecības un asociācijas nolīgumā, ko 90. gados parakstīja ar jaunajām dalību valstīm, kas eh, pievienojās 2004. un 2007. gadā. ka arī 2000. gadā tika parakstīts stabilizācijas un asociācijas nolīgums, kas eh, tika noslēgts ar Rietumbalkānu valstīm. Tātad būtībā šie nolīgumi konceptuāli ir līdzīgi šim nolīgumam. Tātad pāris uh, vārdi par um, iespējamiem labumiem, ko varētu iegūt no šī nolīguma. Es mēģināšu uh, demonstrēt pāris kvantitatīvos datus. Tātad vispirms sāksim ar uh, ļu, ļoti skaidriem uh, labumiem, ļoti labi redzamiem labumiem. Tātad izmaksas īstenoju, īstenojot. Tātad, protams, tie būs augstāk Ukrainē. Un kādēļ? Jo šeit ir izteikti partneru asimetrija, ņemot vērā ekonomikas potenciālu, kā arī par tirzniecību. Kad es parādīju pirmo grafiku, tad bija skaidrs tātad šo, šo tirzniecības dalījums starp Ukrainu un uh, Eiropas Savienību. Tātad Eiropas Savienības ārējā tirzniecība e, Ukrainai tikai 1%. Un tam, protams, eh, tas ir efekts arī uz šo asimetriju. Tātad sāksim ar Ukrainu. Tas nozīmē Ukrainas uzņēmējiem labāk pieeja Eiropas Savienības tirgumu, kā arī, protams, arī labklājības ieguvumi. Tā arī ir iespēja modernizēt ekonomiku ekonomikas struktūru. Vissvarīgākais šajā jomā būtu investīcija, režīma liberalizācija, stabilizācija, kā tas nozīmē arī lielāks tiešās investīcijas kā arī, protams, globālās uh, ražošanas ķēdes uzlabošana. ko jau es arī iepriekš minēju, arī uzlabot biznesu un investīciju vidi, kas ir uh, Ukrainai ļoti svarīgs jautājums, jo te ietver dažādas uh, banku sistēmas, reitingus, uh, konkurētspēju, indeksāciju, caurskatījumību, kā arī korupcijas apkarošanu. Protams, Ukraina nav tajos uh, labākajos rādītājos And... Un situācija pēdējo 15 gadu laikā ir ļoti lēni uzlabojusies, un tas ir ļoti liels izaicinājums. Tā tad būtībā šis nolīgum, šim nolīgumam ir iespēja uzlabot situāciju, bet mums arī jābūt realistiskiem. Tātad šis uh, nolīgums un asociācijas nolīgums nav uh, universālas zāles, lai uh, risinātu visu Ukrainas problēmas, bet tomēr uh, um, iekšpolitikas reformas, kas tiek domāts, lai īstenotu šo nolīgumu, un, protams, ir nepieciešams. Par runāt par Eiropas Savienību. Es domāju, ka tātad Eiropas Savienības priekšrocība ir tas, ka Ukrainā investīciju un tirzniecības režīmu varētu stabilizēt, kā arī vispārējais mērķis ir, ir veicināt ekonomikas un politikas stabilitāti Ukrainā, kā arī ciešāk sadarbība ar Eiropas Savienību. Tātad šeit ir pārskats par iespējamiem uh, labumiem, pateicoties šim nolīgumam. Šeit ir dažādi pieņēmumi un uh, balstās uz dažādiem uh, vēsturiskiem datiem. Tātad pirmais pētījums, ko, ko 2006. gadā veica un balstās uz datiem no 2001. gada. Pamatā um, tā tad nākamais pētījums ir no Ekarijas. Uh, Tātad tas ir ietekmes novērtēšanas pētījums. Eh, Franko un Manči nākamais pētījums eh, iesaka, ka šie um, labumi varētu arī būt Ukrainai negatīvi, bet es nevēlos šeit iedziļināties šajā tēmā. Uh, Uh, problēma ar visiem šiem pēdī, pētījumiem, izņemot ar pēdējo Mofčanu un Športjuku, tie ir balstīti uz diezgan veciem datiem, kas ir 2001. gadā, kā piemēram Emersons, 2008. 2007. gads. Tas ir pirms iestāšanās uh, PTO un pirms uh, krīzes perioda dati. Tātad um, mums tomēr ir jāuzmanās ar šiem pētījumiem. Uh, runājot par Eiropas Savienību, potenciālie labumi ir mazāki, bet ļoti nozīmīgi. Tiemžēl mums nav neviena pētījuma, kas uh, mēģina noskaidrot uh, tātad um, individuālo dalību valstu izmaksas un priekšrocības labumus. jo pašlaik ir dati vairāk par vidējiem datiem. Tagad runājot par nozarēm. Šeit situācija pat vēl sarežģītāka, jo šī statistika ir vairāk delikāta. Un atkal, um, ņemot vērā to, ka situācija ir mainījusies ļoti strauji, ņemot vērā tirsniecības struktūru, tad eh, daži pētījumi, kā Emerson, kas balstās uz veciem datiem, bet to, ko mēs šeit redzam, šeit ir eh, noteikts eh, vienveidīgums, kā piemēram runājot par metalorģiju, par ražošanu, par tekstilu. Protams, ir arī savas pretrunas. Ir tikai būtībā arī viens pētījums uh, uh, par 2007. gadu, kur arī uztver, uh, ir ietvērt uh, cukuru industrija, uh, kur potenciāli labumi ir pozitīvi. Tātad šeit bilda nav tik skaidra, bet vispārēji skatoties, tad ekonomikas labumi varētu būt pozitīvi. Tātad mēs šodien esam daudz dzirdējuši par sarunām. Man ir jāsaka, ka nav daudz pub, publiski pieejamams informācijas par šo nolīgumu, kā arī par to detaļām. Tādēļ es būtībā balstījos uz sekundāro informāciju, Pēc mūsu sapratnes, tātad, kas ir norisinājušas pēdējo sarunu fāžu laikā, kā piemēram tarifu likme kvotas lauksaimniecības importēm no Ukrainas uz Eiropas Savienību. Tad arī bija problēma par automašīnu industrijas importa aizsardzību, kā arī problēma eksporta tarifu uh, novēršana, kā arī geogrāfisko izcēlšanu norādi, ko jau mēs šodien apspriedām. Tātad uh, tirzniecības aspekti enerģetikas sektorā, kā arī uh, brīva pieeja Eiropas Savienības tirkuma attiecībā uz uh, transporta pakalpojumiem. Man nav īpaši daudz laika, lai to detalizēti izklāstītu. Es teiktu, ka nav tik daudz, nav tik daudz lietas, kas ir pretrunīgas, ņemot vērā, cik uh, lielas šīs ekonomikas ir un kādas ir intereses no abām pusēm. Es domāju, ka kompromiss ir sasniegts Un arī tas ir būtībā kā paraugs stunda, lai mācītos no šīm uh, sarunām. Un tagad kritiskie punkti, ar ko es vēlētos uh, nobeigt. Tātad pirmais, tātad pirmā problēma ir tātad bažas par politisko brīvību, demokrātiju un tiesiskumu Ukrainā, kas uh, Es jau neesmu politiskais zinātnieks, bet skatoties, parakstot, ratificējot un īstenojot šo nolīgumu, to varētu arī piebremzēt arī Eiropas Savienības parlamenti, ja, tā, ja šie jautājumi netiks risināti. Mēs uh, neredzam nekādu ratifikācijas risku no Ukrainas puses, jo valdošā partija uh, sk uh, tieši skaidri ir par šo nolīgumu, bet mēs arī redzam, ka šeit ir risks attiecībā uz šo nolīgumu īstenošanu Ukrainas pusē. Problēma, kas ir jau eksistējusi arī pagātnē un arī daļēji eksistē. Um, īstenojot PTO um, pievienošanās saistības un arī attiecības ar valūtas fondu, ar Pasaules banku, ņemot vērā to implementācijas uh, kapacitāti. Šeit arī ir jautājums par politisko vēlmi un motivāciju, kā arī ģeostrateģiskās intereses Un būtībā mums uh, um, ir jāskatās, kā tiek īstenot šie tiesību akti praksē. Liels paldies! Paldies, profesor, par jūsu izcilo prezentāciju. Šī pētījuma rakstiskā versija būs arī eh, pieejama šīs sanāksmes dalībniekiem. Uh, Mūsu vidū ir arī divi eh, ļoti zinoši viesi, kuri komentēs un paudīs savus viedokļus par šo pētījumu, jo viņi ir bijuši aktīvi iesaistījušies sarunu vešanas procesā. Uh, Man pie kreisās rokas sēž Pīters Balašs, kurš ir Eiropas komisijas tirzniecības ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, un arī uh, Pjaņīcka kungs, kurš ir Ukrainas tirzniecības ministrs. Es saprotu, ka pastāv zināmi ierobežojumi attiecībā uz nolīguma satura publisku izpaušanu, jo vispirms uh, šis uh, nolīgums ir jānosūta dalību valstīm un šim parlamentam, bet varbūt mēs varētu tomēr runāt par tādiem uh, strīdīgākajiem jautājumiem, un tādēļ vārds vispirms Pēteram Balašam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji kungs. Arī vēlos vispirms pateikties profesoram Dabrovskim par to, ka viņš mums uh, sniedza tādu dziļu analīzi par uh, šī nolīguma kontekstu un uh, sarunu procesu, bet vēlos vispirms uh, izteikt divus komentārus. Pirmkārt par uh, to, uh, norādot, ka tikai vakar vakarā tika pabeigt panākt vienošanās par svarīgākiem nolīguma elementiem un tehniskais darbs pie juridiskiem aspektiem vēl turpinās. Un atklāt runājot, neviens vēl nav ne dalību valstīs, ne Eiropas parlamentā iepazinies ar nolīgumu tekstu. Un tas pats uh, sakāms par uh, profesoru Dabrovska vai nu sūdzību vai komentāru, ka nekādas detaļas jau nebija zināmas. Jā, tā tas ir, jo darbs vēl turpinās. Uh, vienošanās ir panākt tikai tad, kad ir panākt vienošanās par pilnīgi visu. Un tādēļ mēs nevaram vēl uh, informēt jūs par uh, nolīguma detaļām. Protams, mēs uh, informāciju izplatīsim pa parastajā veidā, tātad nosūtot šo dokumentu dalību valstīm un Eiropas parlamentam un arī pēc tam par to tiks informēta sabiedrība. Es esmu piedalījies sarunu procesā uh, jau no to sākuma brīža, bet man ir jānorāda arī, ka Ruperts Šlēgers, viens no maniem kolēģiem, ir uh, piedalījies sarunu noslēguma posmā. Tātad vienmēr uh, ir uh, cilvēki no tirzniecības ģenerāla direktorāta strādājuši šajā procesā. Šis brīvās tirzniecības nolīgums ir jauna tipa nolīgums, kas līdz uh, šim nav parakstīts ne ar vienu citu valsti. Ukraina, mēs ceram, būs pirmā valsts, ar uh, kuru šāds nolīgums tiks noslēgts, ja sarunas tiks pabeigtas. Uh, Protams, pastāv zināma līdzība ar iepriekš ja noslēgtajiem asociācijas līgumiem, bet ir arī atšķirības, kuras ir vairāk saistītas gan ar asociācijas nolīgumu, jeb šā nolīguma politisko daļu. Bet brīvās tirzniecības nolīgums paredz diezgan dziļu integrāciju un pakāpenisku uh, Ukrainas tuvināšanos Eiropas Savienības iekšējam tirgum, gan neparedzot pilnīgu iestāšanos Eiropas Savienībā, jo uh, tas nav nolīgums par iestāju Eiropas Savienībā, bet ir, uh, piemēram, paredzēti tādi elementi, kas nav iekļauts šajā nolīgumā, proti nepa, ne, nav paredzēta ne brīva eh, lauksaimniecības eh, preču aprite, ne brīva personu pārvietošanās. Bet citās jomās ir paredzēta liela integrācijas pakāpe ar Ukrainu. Jā, jūs priekš profesoru kungs runājāt par ieguvumiem labklājības jomā. Jūs norādījāt, ka šie dati ir samārā novecojuši, bet tomēr, ka uh, ieguvēji varētu būt uh, abas puses, bet ka šeit tomēr pastāv ierobežojumi piekļuvē tirgumu, un jūs minējāt lauksaimniecību, bet tomēr tirgus tiks atvērts tādiem sensitīviem ražojumiem un būs lielākas iespējas eksportēt savus ražojumus Ukrainai. Uh, Protams, Ukrainai šeit ir runa par 4 līdz 7 procentiem un 15 uh, vecajām dalību valstīm šeit ir 0,3% pieaugums paredzēts, bet lielāki ieguvēji būs jaunās dalību valstis, piemēram, Polija, kur šobrīd ir uh, prezidējošā valsts. Bet šeit abās pusēs ir prognozējama pozitīva attīstība. Paldies. Tagad uzklausīsim Pjatņītka kungu, kurš ir ekonomikas uh, ministrs Ukrainā, un viņš paudīs Ukrainas viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie, godātās dāmas un kungi, mēs uzklausījām ļoti interesantu prezentāciju, un es vēlos pateikties Dabrovska kungām par ļoti interesanto uzstāšanos. Protams, esam uh, uzklausījuši daudz skaitļu un datu par Ukrainas tirzniecību ar Eiropas Savienību. Un es uh, tā saprotu, ka uh, šajos pētījumos vairāk ir norādīti cēloņi tirzniecības attīstībai un konteksts bet mēs nevaram atteikties uh, no vēsturiskiem aspektiem, aplūkojot tirzniecības attiecības starp uh, Eiropas Savienību un Ukrainu. Un es varētu šeit minēt uh, virkni aspektu. Es ceru, ka uh, šie faktori brīvās tirzniecības zonā nebūs tik būtiski Ukraina pēc uh, neatkarības iegūšanas un pēc um, uh, bijušās PSRS sabrukšanas piedzīvoja ekonomikas jomā diezgan sarežģītu posmu. Mūsu neatkarības sākumā mums bija jāizdevās jāsaskars ar daudziem izaicinājumiem. Tika noteikti pretdēmpinga pasākumi, un, protams, mēs toreiz nebijām iekļaut Eiropas Savienības tirgu, un šobrīd pat tā dīvaini ir palūkoties pagātnē uz, un konstatēt, ka 1990. un 98. gadā noteikti tie ierobežojumi joprojām ir spēkā attiecībā uz ķīmiskās rūpniecības ražojumiem, metālurģijas produktiem, tādiem kā caurules. E, toreiz e, bija runa varbūt par simtiem miljonu dolāru vērtiem ražojumiem, kurus nespējam eksportēt uz Eiropas Savienību, un tādēļ mēs esam ieinteresēti brīvās tirzniecības nolīgumā. Uh, Eh, Eiropas eh, Savienība ir paredzējusi pilnīgu liberalizāciju, bet 52% no uh, muitas nodevām metāla rūpniecības izstrādājumiem ir noteikti kā pretdempinga pasākumi, bet mēs varam uh, būt pārliecināti, ka šīs preces nenonāks Eiropas Savienības tirgu muitas um, tarifi 52% apmērā tika noteikti 1998. gadā. Un tas nozīmē, ka šīs preces nevar eksportēt uz Eiropas Savienības tirgu. Un uh, pēc tam, kad Eiropas Savienība paplašinājās 2004. gadā, mēs to apsveicām ar lielu sajūsmu, ka tika uzņemts desmit jaunas dalību valstis. Un uh, mēs panācām vienošanos. Un uh, mēs saņēmām aptuveni pusi no, no kvotām uh, salīdzinot ar citu valstu kvotām, tātad mūsu situācija bija sliktāka. Ja mēs palūkojamies uz uh, gadiem un skaitļiem, mēs varam redzēt, kādas preces nevarēja kurā gadā iekļūt Eiropas Savienības tirgu. Varbūt uh, arī šobrīd šīs kvotas nav pietiekami augstas, ne tik augstas, kā mēs to vēlētos, bet mēs saprotam, ka šeit ir protekcionisma pasākumi, un sarunās arī tika noteikts, ka mm, noteikta veida precēm eksporta apjomi ir ierobežoti. Un ja mēs analizējam tos iegūmus, kādus mēs varētu saņemt no šī nolīguma noslēgšanas, mēs uh, saskatām šeit ievērojamu uh, potenciālu virknējumu. Jūs runājāt par cukuru. Mēs arī uh, vēlēto zināt, ko iegūsim mēs. Jūs runājat par kvotām, bet šīs kvotas ir uz pusi mazākas nekā valstīm, kas ir desmit reizes mazākas par Ukrainu un saražo mazāku cukuru daudzumu nekā Ukraina. Mēs šobrīd esam gatavi pilnīgi atvērt tirgu nulles līmenī abām pusēm cukuru jomā. Un ir arī citi ražojumi, kur esam gatavi pilnībā liberalizēt tirdzniecību, bet mūsu partneri, diemžēl, tam nav gatavi. Uh, Tāpat, protams, mēs varam iepazīties ar dažādiem grafikiem un prognozēt tendences. Runājot par nākotnes perspektīvām lauksaimniecības ražojumu jomā, mēs nevaram saņemt atbildi, kas notiks ar tarifiem un kvotām pēc 10 vai 20 gadiem. Ir tarifu kvotas, kas ir spēkā, bet kas notiks ar šo instrumentu, to mēs nevaram uzzināt. Kas notiks Ukrainas pusē, ļoti skaidrs. Uh, notiek caurskatāmi liberalizācijas procesi, un to uzņēmēji saprot gan Ukrainā, gan Eiropas Savienībā. Viņi var saprast, kas notiks Ukrainā. Un to mēs nevaram uzskatīt par kādu negatīvu iezīmi šai nolīgumā. Uh, Bet ja mēs analizējam noteiktus procesus, ja mēs palūkojamies uz to, cik svarīga ir uh, likumu īstenošana, tikpat svarīga ir arī skaidrība šai jomā. Ja mēs runājam par uh, tādiem uh, ražojumiem kā gaļa, piemēram, ļoti būtiski ir ievērot prasības attiecībā uz uh, kvalitāti un sanitārajām prasībām. Un šajā jomā, uh, kad mēs saskaņojam likumdošanu, ir jāizvērtē arī, kā tas ietekmēs mūsu partneru iespējas piekļūt, iekļūt tirgu. Mums ir jāsaskaņo šie procesi starp Eiropas Savienību un Eiropu mūsu austrumu partneriem. Tā kā man vairāk nav uh, manā rīcībā laika, tad vēlos vēl pateikties par uzdotiem jautājumiem. Paldies! Pirms mēs lūdzām profesoru Dabrovski sniegt noslēguma komentārus, gribētu jautāt deputātiem, vispirms interkomitejas deputātiem, vai viņi vēlas uzdot kādu jautājumu. Neviens nevēlas uzdot jautājumus, šķiet, ka viss ir skaidrs. Profesor Dabrovski, varbūt kādi noslēguma komentāri, zinot uh, to, ko jūs uh, zināt un esat dzirdējuši rīt paziņojumu. Paldies, es pilnībā saprotu, kādēļ uh, nolīguma saturs nav sabie, publiski pieejams. Es uh, tikai gribēju teikt, ka nevienmēr mūsu rīcībā ir um, ticami dati. Tālāk, eh, komentējot ministra Pietņīcka teikto, es es piekrītu. Varbūt tagad teikšu kaut ko ļoti strīdīgu, kam zālē sēdošie nepiekritīs. Bet runājot par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku, ja tā netiks būtiski reformēta, uh, tad tas viss noteiks ievērojamus ierobežojumus brīvās tirzniecības līgumu, nolīgumu noslēgšanai starp Eiropas Savienību un tās partneriem. Viens jautājums, kas mums radās šajā pētījumā, jā, man diemžēl nebija laiks par to, laika par to izteikties savā uzrunā, uh, bija tāds, kā, ko mēs varam mācīties Uh, turpmākajā sarunās par, ar Moldovu un Grūziju par tirzniecības nolīgumiem. Priekšsēdētājs, jā, es varu jums dot uh, divas, trīs minūtes, lai jūs mūs informētu par šo jautājumu. Jā, paldies. Mēs varētu teikt, uh, ka Grūzija un Moldova ekonomiski un struktūrāli uh, Eh, savā mantojuma ziņā ir līdzīgas Ukrainai. Bet tai pašā laikā šīs valstis ir ļoti atšķirīgas no Ukrainas gan eh, ekonomikas apjoma un ekonomikas struktūras ziņā. Eh, šīs ir vairāk agrāras ekonomikas un uz pakalpojumiem orientētas ekonomikas. Tātad. Eh, ko mēs varam secināt par sarunām. Būs mazāk grūtību saistībā uz rūpniecības interešu aizsardzību, bet tas, ko teica ministrs Pietņīskis par lauksaimniecības ražojumu eksporta perspektīvām uz Eiropas Savienību šīm divām valstīm, Gruzijai un Moldavai, būs vēl dramatiskāk. Uh, jo šeit ir runa par dārzeņu eksportu, par vīna eksportu. Un tas pats sakāms par pakalpojumu un darba spēku eksportu, par personu brīvu pārvietošanos. Mēs zinām, ka uh, Moldovā uh, pirms krīzes 30% no IKP veidoja nauda, ko Moldovas pilsoņi sūtīja no ārzemēm uz dzimteni. Un Tātad tagad atgriežoties pie jautājumu par lauksaimniecības ražojumu tirdzniecību. Var saprast, ka šādi ierobežojumi pastāv Eiropas Savienības pusē, tāpat mēs saprotam arī, kas notiek sarunās PTO ietvaros ar ASV, bet runājot par mazāk attīstītām valstīm, iek. Ja ieskaitot uh, arī Eiropas uh, kaimiņa attiecības kontekstā. Uh, tas ir tikpat svarīgi gan austrumu, gan dienvidu kaimiņu valstīm, un, un tā ir viņiem ļoti būtiska problēma. Ja mēs salīdzinām situāciju ar tradicionāliem brīvās tirzniecības nolīgumiem, tad Eiropas Savienība ir gatava šajā gadījumā iet tālāk Uh, nekā ar uh, Dienvidu vidusjūras reģionu valstīm uh, noslēdzot šādas līgumas 1990. gados. Bet, kā norāda Pietņīska kungs, pielāgošanās uh, izmaksas uh, dažiem ražotājiem var izrādīties ļoti lielas, ieviešot fitosanitārās prasības, kvalitātes prasības un citas prasības. Un arī perspektīvas nav skaidras no otras puses, cik lielas būs šīs kvotas pēc 10 vai 15 gadiem, un šeit ir ļoti nopietna problēma. Uh, vai ir vērts uh, ieguldīt naudu, veicot pārkārtojumus. Tātad mēs varam saprast, kāds ir pamatojums abā pusēm, gan Eiropas Savienībai, gan otrai pusē. Lies paldies! Uh, mūsu seminārs drīz beigsies. Uh, es lūkšu mūsu referentam Pālam Zilevskim viņa komentāriem Viņš pausās komentārus par šī semināra iznākumu. Paldies! Paldies par jūsu personīgo iesaistīšanos eh, šī semināra gatavošanā. Es domāju, ka visi šeit, šajā telpā, saprot, cik svarīgi ir un ir bijis strādāt pie šiem jautājumiem un cik ir ļoti svarīgi eh, veicināt izpētni parlamentā. kurš eh, gatavojas eh, eh, ieņemt pozīciju attiecībā uz šo brīvās tiesniecības nolīgumu un cik svarīgs ir šis jautājums. Es gribētu teikt, ka nepietiek ar to, ka mums ir taisnība, ir, ir svarīgi arī visu darīt laicīgi, un šis ir viens, šis ir, šis ir viena no laicīgākajām, uh, uh, laicīgākajiem semināriem, kāda ir veikta šajā, šis komitejas ietvaros. Un tas ir, ir, tas ir ļoti svarīgs politisks mērķis, kas ir sasniegts. Visi e, klātsošie uzsvēra, cik svarīgi ir ne tikai no ekonomikas viedokļa raugoties. Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir integrēt Ukrainas ekonomiku Eiropas ekonomikā. Un arī no politiskā un mm, sabiedrības viedokļa ir ļoti svarīgi ratificēt un, un parakstīt un īstenot šo nolīgumu. P perspektīva, mērķis eh, būtu radīt stabilu, eh, turīgu, lielu valsti e Eiropā, kura dēļ šīs e izaugsmes kļūs aizvien par, par aizvien svarīgāku partneri Eiropas Savienībai. un kāda ir šis, un kas būtu šīs Eiropas eh, politikas rezultāts. Un tad ļoti labs piemērs ir Polija, kas nav tālu no Ukrainas. Mēs esam parakstījuši asociācijas nolīgumu ar, eh, tad 92. gadā tas tika parakstīts, un, un tagad ir 2017. gads, un rezultāts šai uh, pilnajai uh, polijas integrācijai Eiropas ekonomikai ir tāds, ka mūsu uh, iekšzemes koprodukts ir četreiz lielāks nekā Ukrainā. Kaut arī mēs sāks, sākām no līdzīga līmeņa, un tas parāda, cik tas ir svarīgi. Lai šis nolīgums tiktu uh, pienācīgi īstenots. Un es domāju, ka mēs esam daudz runājuši par politisko kontekstu, kāds ir šīm sarunām. bet tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un es pilnībā pievienojos komisāra teiktam un pol polijas prezidentūras teiktam. Tomēr mums ir jāatcerās, ka mēs runājam par 15, eh, cilvēku, 15 miljonu cilvēku nākotni. Mēs runājam par uh, izmaiņām sabiedrībā, un mēs runājam arī par to, ka tiek veidot uh, Ukrainas iekšējā politiskā darba kārtība, un tā kļūst eiropeiskāka. Pēc uh, šī asociācijas uh, nolīguma, brīvās enerģijas nolīguma īstenošanas. Un visbeidzot gribētu teikt, ka es ceru, un es lūdzu uh, komisijai pēc eh, tam, kad uh, nolīgums tiks eh, um, parafēts, mēs to varēsim īstenot no mūsu puses, no Eiropas puses, kā um, pārējas nolīgumu, lai netērētu laiku un lai pēc iespējas ātrāk sākt darbu. Paldies! Thank you! Paldies, Zaļevska kungs! Es domāju, ka jūs visi man piekritīsiet, ka tas bija ļoti, tā bija ļoti veiksmīga viedokļa apmaiņa un seminārs ne tikai dēļ jaunajām ziņām par uh, sarunu noslēgšanu par uh, padziļināto tirdzniecības uh, eh, nolīgumu, bet arī dēļ tā, uh, cik augsta kvalitāte bija runātāji teiktajam. Tad runātāji, kuri varēja izteikties uh, par šo sarīgo nolīgumu. Kā jūs zināt, uh, pēc Lisabonas līgumam šim parlamentam ir uh, ne tikai tiesības eh, dot savu piekrišanu nolīgumiem, bet arī eh, sekot jau no paša sarunas sākuma to risināšanai. Un mēs eh, ievācām tikai vairāk informācijas, un mums ir, mums ir jāzina par, par, šiem, jā, par šiem jautājumiem. Un kā šīs komitejas priekšsēdētājs, es varu teikt, ka Šis ir bijis eh, lielisks parlamentārās demokrātijas brīdis. Paldies jums visiem, paldies mūsu viesiem, kuri eh, ieradās, eh, lai uzstātos. Paldies mans komitejas sekretariātam un politikas departamentam, kuri sagatavoja šīs sanāksmes tehniskos aspektus, un paldies jums visiem, kuri ieradāties, lai piedalītos šajā sanāksmē. Paldies! Un visbeidzot, mūsu drošības protokols pieprasa, lai viesi tiktu uh, aizvest līdz parlamenta izējai. Tāpēc lūdzu, uh, paļaujieties uz parlamenta darbinieku atbalstu. Viņi ir aiz šīs uh, sanāksmes telpas durvīm. Paldies vēlreiz!